Liebe Mīļie kolēģi, kolēģis, godātāji kungi, cienījamās dāmas, mīļie viesi, man ir liels eh, gods eh, šogad eh, pasniegt, sveikt mūsu vidū Saharova balvas laureātu Denisu Mukwege ar viņu dzīves biedri no Kongo Tautas Republikas Eiropas parlamentā. Dārgais Mukvegis kungs un Mukvegis kundze, esat sveicināti Eiropas parlamentā. Ticiet man, eh, Mukvegis kungs, eh, pirms izsaku atzinīgus vārdus par eh, jūsu lielo darbu, atļaujiet sveikt arī citus viesus, kuri ir daudz sasnieguši brīvības un cilvēktiesību jautājumos. Viņu vidū Ukrainas Eiromaidāna pārst, kustības pārstāve Elizaveta Ševetņikova, kura ir mūsu vidū, un sveicu viņu Eiromaidāna kustības pārdā. Sie, Frau. Jūs, Šepatilnikovas kundze, un jūsu kolēģi, draugi. Jūs e, parādījāt milzīgu drosmi un pastāvot draudiem savai dzīvībai, jūs cīnījāties par savas valsts nākotni, jūs gājāt, izgājāt ielās, lai dzīvotu brīvā un demokrātiskā Ukrainā. Mēs izsakām jums vislielāko atbalstu un solidaritāti. Tāpat es sirsnīgi gribu sveikt Dināru Junos skundzi. Jūs, Junosas skundze, eh, ieradāties Strasbūrā, lai pārstāvētu māti eh, Lailu Junosu, kura nevar būt mūsu vidū, jo joprojām atrodas apcietinājumā. Frau Junasas kundze parlamentā arī bija nominanta Sakrava balvai, jo viņa ir e, drosmīgi cīnījusies par Azerbaidžānas cilvēktiesībām, kā miera un demokrātijas institūta dibinātāja. Eiropas parlaments e, aicina Azerbaidžānas valdību e, atbrīvot šo te drosmīgo sievieti, kuras veselības stāvoklis dramatiski pasliktinās. Es piemetināšu, ka mēs gribējām nosūtīt parlamentāro delegāciju uz Azerbaidžānu, lai apmeklētu Junasas kundzi, bet mums tas neizdevās. Tāpēc es izsaku uh, asu protestu uh, pret to, ka mūsu kolēģiem uh, nebija iespējams uh, tikties ar Junasas kundzi, un to neatļāva Azerbaidžānas varas iestādes. Mēs nevaram akceptēt tādu situāciju, un simboliski uh, viņu pārstāv viņas meita. Meine sehr geehrten Damen un Herren. Dāmas un kungi, e, daudz labāk nekā es varētu rakstīt, e, stāstīt par viņu. E, doktora Mukvegas darbs ir raksturots nelielā īsā filmā, kuru mēs jums parādīsim lūdzu. uz Šie, šīs te iespaidīgās ainas ļoti daudz izsaka par jūsu darbību, doktor Mukvegē. Tā ir fascinējoša personība un vienkārši cilvēks, kas dzīvi ir veltījis cīņai par mieru un taisnīgumu. Uh, Viņš ir ārsts, kas nerimstoši rūpējies par pacientiem, pārvarot visgrūtākos apstākļus, lai eh, palīdzētu mazināt viņu briesmīgās ciešanas. Tomēr mēs eh, šīs sāpes un eh, šausmas eh, tikpat kā nevaram iedos, iedomāties, ko jūs ikdienas redzat slimnīcā. Savu kolēģu vārdā es izsaku mūsu abrīnu un visdziļāko respektu par jūsu ikdienas darbu. Jūs nenovēršaties no vardarbības rezultātiem un jūs esat drosmīgs cilvēks, cilvēks, kas kas rūpējas par tiem upuriem, eh, kara upuriem, par kuriem citi nerūpējas. Sievietes un meitenes, eh, kas kļuvuši par seksuālās vardarbības upuriem. Jūs eh, spējāt mazināt daudzu, daudzu ciešanas. Jūs sniedzāt palīdzētu roku, lai dziedētu viņu savainotos ķermeņus un salauztās dvēseles. Jūs strādājat pie tā, bija, e, lai e, protestētu, ka e, izvarošana tiek izmantota kā ierocis karā. Un ir svarīgi, lai novērstu to, ka izvarošana tiek izmantota par kara stratēģiju Mums ir par to jārunā, bet mums ir arī jārīkojas. Tas nozīmē, dāmas un kungi, ka iero, bruņotu konfliktu laikā notiekošo izvarošanu nesodāmība ir jāizbeidz. Mensch, jo, eh, ja izvarošana tiek noteikta ar pavēli, tad ir runa par kara noziegumu, un tādā gadījumā ir jātiecas pret kara noziegumiem kā pret kara noziegumiem, piemērojot sodus. Un noch immer joprojām eh, Kongo Demokrātiskajā republikā notiek masveida izvarošanas. Neskaitāmas sievietes tādu pašu likteni piedzīvo Sīrijā, Irānā, Ruanda, Irakā, Ruandā, Bosnijā, Hercegovinā un citās vietās, kur notiek bruņoti konflikti. Uh, Gandrīz visur šie noziegumi palika nesodīti. Eiropas parlaments aicina Kongo Demokrātiskās republikas valdību, tāpat kā citu attiecīgo valstu valdības, uzņemties atbildību un darīt visu, lai nekavējoties izbeigtu vārdarbību ir jāizbeidz izvarotāju nesodāmība, ir jādara viss, lai šīm sievietēm nodrošinātu pieeju tiesi e, sistēmai. Eiropas parlaments e, piešķīra Sakarova balvu Denisa Mukveges kungam e, par darbu, kas ir abrīnas vērts, par darbu kā ārstam, kā cilvēkam, kurš palīdz saglabāt sieviešu cieņu, kurš cīnās par taisnību un mieru savā valstī. Es ceru, ka mums kopīgiem spēkiem izdos eh, vērst uzmanību uz to, lai eh, novērstu izvarošanu, izmantošanu kā sistemātisku kara ieroci, lai mēs ar visiem spēkiem cīnītos pret to, lai mēs eh, to izbeigtu. Jūs, Mukveges kungs, vakar parlam Eiropas parlamentā teicāt teikumu, kas mani dziļi iespaido. Man piešķirot šo balvu, jūs visām šīs sievietēm un meitenēm manā valstī vai citos pasaules reģionos piešķirat upura statusu, kuram mums ir jāsniedz cieņa. Esmu lepnas par iespēju šī gada Saharava balvu par brīvību piešķirt eh, doktoram Denisam Mukvegam no Kongo. Doktor Mukvege, jums vārds. Eiropas parlamenta priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, Eiropas Savienības tautu pārstāvi, godātie viesi, ekscelences. Ar lielu pazemību un milzīgu cerību es šodien saņēmu prestižo Saharava balvu, kas veltīta domas brīvībai. Šogad Jūs pieminējāt Pirmā pasaules kara sākuma simto gada dienu. Eiropa toreiz domāja, ka tas ir pēdējais karš un ka civilizācija triumfēs. Taču nē, diemžēl, 30 gadus vēlāk cilvēku neprāts atkal guva pārsvaru. Kopš tā laika jūs esat izšķīrušies par mieru un par dzīvošanu kopā, sabiedrībā, kas vērsta uz brīvību un labklājību. Drošības kontekstā, kas kļūst ar vien nestabilāks, kur krīzes punkti ar vien pieaug skaitā, īpaši Eiropas Savienības tiešajās kaimiņu valstīs, es galvenokārt vēlos pateikties Eiropas tautu deputātiem par to, ka viņi izceļ tās cilvēku traģēdijas, kuras piedzīvo sieviete, kas ir kļuvuši par izvarošanas un seksuālās vardarbības upuriem Kongo Demokrātās Republikas austrumos. Pasaulē, kurā vērtības ir apgriezt kājām gaisā un kur vardarbība kļūst par pašsaprotamu, pieņemot ar vien pretīgākas formas, noraidīt uh, vardarbību neļaut tā izplatīties ir gandrīz vai nepieņemami. Taču vēršot uzmanību uz šo uh, pasaules nepieciešamību aizsargāt uh, sievietes, bruņot konfliktu laikā, jūs esat uh, noraidījuši vienaldzību pret šo vislielāko katastrofu modernē laikā. Būs esat apstiprinājuši uh, ka e, lielo ezeru konfliktu atrisinājums un e, cilvēku tiesību veicināšana, demokrātijas stiprināšana ir Eiropas Savienības ārlietu politikas prioritāte. Ar šo balvu jūs esat e, nolēmuši veicināt redzamību šai cīņai, kuru izvērš sievi, Kongo sievietes nu jau 15 gadus, un esat atzinuši viņu ciešanas, taču arī viņu cieņu un drosmi. Le... Priekšsēdētāja kungs, reģions, kurā es dzīvoju, ir viens no šīs planētas visbagātākajiem reģioniem. Un tomēr lielākais vairums tā iedzīvotāji dzīvo ārkārtīgā nabadzībā, kas ir saistīta ar nedrošību un sliktu pārvaldību. Sievietes ķermenis ir kļuvis par īstenu cīņas lauku un izvarošana tiek izmantota par cīņas ieroci. Sekas ir, seku ir ļoti daudz un ietekmē visu sabiedrību kopumā. Ģimenes šūna ir iznīcināta, sociālā struktūra vairs nepastāv, iedzīvotāji novesti līdz verdzības stāva, stāvoklim vai ir vienkārši ir spiesti doties trimdā ekonomikā, kas ir galvenokārt militarizēta, kur kaujinieku uh, Eh, vadoņi ir eh, visa noteicēji, jo citu eh, likumu nav. Mēs saskaramies ar ļoti efektīvu karu stratēģiju. Kongo valsts autoritāte un tās institūcijas ar vienu ir sādrumsalotas un nespēja neaizsargāt sabiedrību, nedz arī apmierināt tās pamatvaidzību. Priekšstādātāji kungs, maz ir to dienu, kur jaunumi manā reģionā neatklātu vēl kādu jaunu cilvēku humano drāmu. Pagājušā nedēļa vairāk par 50 cilvēkiem tika nu, nogalināti ar mačeti Benī teritorijā Ziemeļkivu reģionā. Grūtniecēm vēderi tika uzšērsti un bērni tika izkropļoti. Pēdējā pusmēneša, pusotra mēneša laikā 200 cilvēki tika mežonīgi nogalināti. Es kā katra cilvēciska būtne vēlētos vairs nerunāt par šiem briesmīgajiem noziegumiem. Taču Ja es klusētu, nu jau 15 gadu šajā situācijā, kad mēs, eh, kad pat eh, ķirurgats eh, nevar pierast šiem bries, pie šiem briesmīgajiem skatiem, kā es varētu klusēt? Kā es varētu klusēt, kad mēs zinām, ka šie noziegumi pret cilvēci galvenokārt ir ļoti labi plānoti un balsojas uz ekonomisku apsvērumu pamatu. Kā es varētu klusēt, kad šie paši ekonomiskie apsvērumi liek sievietes ķermeni tās izvarošanu izmantot kā kāra stratēģiju? Katra izvarotā sieviete manā skatījumā ir kā mana sieva. Chaque... Katru izvaroto māti es pielīdzinu savai mātei, un katru izvaroto bērnu es pielīdzinu saviem bērniem. Kā mēs varam noraudzīties tajā klusējot? Kas ir, šis, kas ir šī cilvēciskā būtne, kurai ir apziņa, kas spētu klusēt, redzot sešu mēnešu vecu mazulu, kura vagīna ir iznīcināta vai nu ar neasu priekšmetu vai arī ar um, ķīmiskiem produktiem? Pat viens šāds izvarošanas gadījums ir pārāk smags, lai mēs nerīkotos. Manā valstī ir simtiem tūkstošu izvaroto sieviešu un tūkstošiem bērnu, kas ir dzimuši no izvarošanas. Turklāt eh, vairāk par miljoniem vienkārši mirst šajos konfliktos. Pārējā pasaulē tas izraisītu naidu uzplūdes, taču Kongos sabiedrībā, kad vairs nav atskaites punktu, ir tik daudz šo vārdarbības gadījumu. Nav arī uh, politisku atbildīgu personu. Sabiedrība ir tik traumatizēta ka tā vienkārši spiest neticēt cilvēcībai. Priekšstādātāji kungs, mums, mēs esam zaudējuši pārāk daudz laika un enerģijas, lai uh, vienkārši raudzītos uz sekām. Ir pienācis laiks novērst cēloņus. Tūkstošiem uh, liecību, kas nāk no upuru mutes, pierāda, ka Eh, Kongo tauta vēlas taisnību, mieru un izmaiņas. Ir jārīkojas steidzami. Risinājumi pieprasa īstenu politisko vēlmi. Mēs tagad esam nonākuši pie izšķiroša brīža. 2013. gadā Adisas Abebā parakstītais brīvības, drošības un sadarbības ietver līgums nedrīkst palikt par vienkāršu papīru Eiropas eh, Savienība ir bijusi mūsu vēsturiskais partneris un galvenais atbalsta sniedzējs, un tāpēc mēs aicinām to atjaunot šo cerības nolīgumu, izmantot visas iespējas ekonomiskās, finansiālās, bet arī politiskās un diplomātiskās, lai vienreiz uz visiem laikiem atrisinātu lielo uh, ezeru konfliktu. Kongo Demokrātiskajā republikā valsts konsolidācija un drošības eh, nostiprināšana valsts austrumos ir prioritāšu prioritāte. Drošības eh, nozares reforma ir svarīgākā reforma institūciju līmenī Un eh, tā ir galvenā atbildība Kongo valstī, proti aizsargāt civiliedzīvotājs. Arī tiesiskumam jābūt par miera procesa kodolu un jācīnās pret smagākajiem noziegumiem, taiskaitā seksuālo vardarbību. Nebūs ne miera, ne ekonomiskās, ne sociālās attīstības, ja netiks ievērotas cilvēktiesības. Nebūs ne miera, ne ekonomiskā, ne sociālās attīstības, ja netiks ievērotas cilvēku tiesības, ja netiks uh, eh, kompensēt pāridarījumi uh, eh, vardarbības upuriem, ja netiks stiprināts, atveseļots uh, valsts sektors un netiks pārvaldīt drošības spēki vai paši nav bijuši noziedznieks bez šiem mehānismiem, kas tiešām varētu veicināt samierināšanu Priekšsēdētāji kungs, pamatiesības ir Eiropas Savienības pamatvērtība, bet arī viens no mērķiem, kas iedvesmo tās ārējās attiecības, veicinot mieru, attīstību un demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu. Mēs pazemīgi uzskatām, ka tā ir vislielākā Eiropas Savienības vērtība salīdzinājumā ar citiem starptautiskiem partneriem. Taču reāla politika bieži vien ataino to, ka ģeostrateģiskās un ekonomiskās intereses bieži vien gūs pārsvaru pār cilvēktiesību aizsardzību. Eiropas komisijas eh, regulas projekts, eh, lai nodrošinātu minerāļu pārbaudi, par kuru notiks balsojums eh, šai parlamentā, nodrošinās pārbaudes gan tiem minerāliem, kas notiek Eiropa, nonāk Eiropas Savienībā, gan tiem, kas tiek iegūti tieši uz vietas Āfrikā. Mēs šeit paužam vēlmi, lai katrs pēc iespējas vairāk mēģina nodrošināt konsekvenci starp politisko ekonomiku un cilvēktiesību ievērošanu. Un lai katrs cilvēka cieņu izvirza par galveno salīdzinājumā ar ekonomikas un finanšu apsvērumiem. Mūsu valstī ir ļoti daudz potenciāla. Un ar atbildīgāku tirzniecību, caurskatāmāku tirzniecību, Kongo valstī ir iespēja attīstīties pašai savā iekšienē, pateicoties saviem dabas resursiem, galvenokārt saviem cilvēku resursiem, kur šodien nevar izmantot visu interesēs, jo valda ne karš, ne miers. Priekšstādātāja kungs, šī balva būs ļoti nozīmīga seksuālās vardarbības upuriem sievietēm. Tā viņus, viņas pavadīs uz miera, tiesiskumu un demokrātijas ceļu. Mēs viņām visām šīm uh, seksuālo, seksuālās vardarbības eh, upuriem eh, visā pasaulē un Kongo esam parādā šo balvu. Šādi mēs varam iedvesmot viņu cīņu ikdienā. Mums ir jāsniedz šī balva visiem cilvēku tiesību aizstāvjiem, kas ikdienas, bieži vien ļoti smagos apstākļos, ā, bez e, plašsaziņas līdzekļu uzmanības, cīnās par miera kultūru, par to, lai sniegtu aizsardzību šiem upuriem. Mēs esam parādā šo balvu visiem kuru profesionālisms un eh, ādeve eh, ir eh, uzslavas vērta. Te es galvenokārt domāju par šo humanitāro aģentūru ECO, kura mūs atbalsta nu jau desmit gadus. Bez, mum, bez jums mēs nebūtu šeit jūsu priekšā. Kopā politiskie lēmēji, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti un pilsoņi, vīrieši un sievietes Mums ir jānosaka sarkanā līnija pret eh, izvarošanas izmantošanu par eh, cīņas ieroci, un mums ir jāizveido labāka nākotne mūsu bērniem un mazbērniem tādā vidē, kas nodrošina eh, brīvību. Parlamenta deputāta priekšstādātāja kungs noslēgumā es vēros, vēlos uzrunāt eh, jūs un arī eh, manas valsts pilsoņus, kas man šodien pavada. Dārgie līdzpilsoņi, mūsu nācija, Kongo Demokrātiskā republika piedara mums. Tās dabas un humānie resursi, tās iestādes, tās liktenis ir mūsu atbildība. Mums, Kongo tautai, ir jāveido likumi, mūsu tiesu sistēma, mūsu valdība, lai tie kalpot mūsu visu interesēm un ne tikai dažu interesēm. Saharova balva, kuru mēs saņemam no Eiropas parlamenta, ir jūsu balva. Tā ir domas brīvības simbols. Tās ir tiesības, kas mums tika atņemtas. Tās ir tiesības, kuras e, apspiešanas ietekmē mēs dažkārt paši sev atņemam. Šīs tiesības tagad ir atgūtas. Un Eiropas tautas uh, ar savu pārstāvu starpniecību mums sniedz roku, lai mēs šo balvu atgūtu. Viņi vēlas mūs atbalstīt mūsu ciņā par brīvību, mieru, tiesiskumu un progresu. Šodien visa pasaule un Eiropa mums pauž savu solidaritāti. Tā vēlas mūs redzēt atjaunotas tā, tādā dzīvē, kas ir Kongo tautas vērta. Apvienosimies un uh, dosimies ceļā kopā ar viņu, lai veicinātu brīvību, drošību un lai mēs varētu cerēt labāku nākotni. Mūsu valsts ir slima, taču kopā ar mūsu draugiem pasaulē mēs varēsim to dziedināt. Paldies!